uzrunas ir, uzstāšanās ir pārcelts uz tik vēlu laiku. Varbūt to varētu tomēr darīt plenārsēdes sākumā, kā tas notika agrāk. Paldies, turpina priekšsādātājs, paldies par šo komentāru. Esmu pārliecināts, ka diskusijas par šo jautājumu vēl notiks un tiks pieņemt arī attiecīgi lēmumi. Pirmais šīs dienas darba kārtības jautājums, kā jau tika teikts, ir priekšādātāja paziņojums par um, otrā pasaules kara laikā īstenotā genocīda atzīšanu no Eiropas Savienības puses. Godātie parlamenta deputāti, uzaicinātie viesi, dāmas un kungi! Romi ir nākamā etniskā min, mazākuma tautība Eiropas uh, Savienība, lielākā minoritāra ir visapspiestākā mazākuma tautība un visilgāko laiku tā, visilgāko laiku tā tikus apspiest. Otrā pasaules kara laikā viņi tika vajāti, pamatojoties gan uz viņu etnisko izcelsmi, gan, eh, gan uz citiem pamatiem. Tūkstošiem Romu tika noslapkavoti, un viņi ir bijuši Eiropas Savienības pilsoņu paudžu paudzēm. 68. gada diena kopš Aušvicas nometnes atbrīvošanas iekrita 27. janvārī šogad. Uh, Un tādējādi tas liek mums atcerēties, ka Roma ir trešā lielākā upuru grupa. Tas ir fakts, kas diemžēl nav Eiropiešiem pārāk labi zināms. Tikai atsevišķas dalībvalsts Eiropas Savienībā ir atzinušas Romu iz, geno, iznīcināšanu un par genocīdu. Ir pienācis laiks atzīt faktu, ka Čigāna izgāja cauri milzīgām traumām šī genocīda laikā. Un uh, tieši šāda veida, šāda fakta atzīšana ļaus vislabāk cīnīties par diskrimināciju. Mums ir jācīnās par cilvēktiesībām. Un šodien, šodien pieminēsim mūsu Romu māsas un brāļus. Vēlamies uh, visiem atgādināt, cik ārkārtīgi cietusi šī tauta un lūgt labāk izprast viņu situāciju. Be... Tagad sekos pavisam īsas diskusijas par šo jautājumu. Kolēģi, lūkšu jūs neatstāt zāli. Vispirms sekos uzruna no padomas puses. Kā jūs zinat, tad to šobrīd pārstāv Ungārijas prezidentūra, un Ungārijas prezidentūra Romu integrāciju uzskat par vienu no savām prioritātēm. Pēc tam nāks eh, uzruna no komisijas vicepriekšsēdētājs, un politisko grupu pārstāvi nāks klajā arī ar nelieliem paziņojumiem. Lūdzu, kundze, eh, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti! Gribētu iesākumā citēt Frederiku Kolampāru. Atradām savu tēvu, kad izgājām no Aušvicas nomads 2. augustā. Viņa vārds bija sarakstā, šai garajā sarakstā ar uzvārdiem. Mēs nezinājām, kur, kur šie cilvēki nonākuši, kur viņi nokļuvuši. Es izvilku no, noslē, no, no slēptuves eh, piemiņas dokumentus, lai atcerētos tā. Mans dēls vaicāja, vai šiem priekšmetiem kāda saistība ar manu tēvu. Citāta beigas. Ungārijas prezidentūra pilnībā vērs pievienoties šai ļoti dišcēlajai iniciatīvai, kas attiecas uz Romu genocīdu atzīšanu. Mums ir jāatceras Romu holokosta upurus. Kāpēc tas svarīgi? Vai mums nevajadzētu vairāk lūkoties nākotnē? Džordžs Santajana, amerikāņu vēsturnieks, 1905. gadā rakstīja, ka, ja jūs neatcerēsieties pagātni, tad tādā gadījumā atkal no jauna pieļausiet pagātnes kļūdas. Otrā pasaules uh, kara ēna mm, ir tieši, tieši tik spēcīga. Sas, 22 tūkstoši Romu zaudēja savu dzīvību, 220 tūkstoši Romu zaudēja savu dzīvību otrā pasaules kara laikā. Tie bija gan Ungārijas, gan citu tautību eh, Romi. Tie bija tūkstošiem cilvēku, sieviešu, vīriešu, bērnu, kas zaudēja savas dzīvības. Viņi visi būtu šobrīd Eiropas Savienības pilsoņi, ja būtu izdzīvojuši. Mēs redzējām, kas notika Aušvicas nometnē, koncentrācijas nometnē. Un kā viens no holokosta izdzīvotājiem Ungārijā teica, bija neiespējami nošķirt romu ģimenes, sadalīt romu ģimenes. Viņi turējās kopā līdz pēdējam. Līdz tā 3. augusta rītam kad tika, notika atbrīvošana, bet no 30 pār tūkstošiem Romu tikai divi izdzīvoja un tika atbrī, 2000 tika atbrīvoti. Cilvēki izgāja cauri Ellei otrā pasaules kara laikā. Un viens no Eiropas Savienības dibinātājas sapņiem bija cerība, ka mēs nedzīvosim Eiropā, kur tiek noliegt šāda veida noziegumi. Šodien 10 līdz 12 miljoni romu dzīvo visā Eiropā. Mēs vienmēr varam runāt par pagātni, bet mums tepat laikā ir jāraugās arī nākotnē, uz kurien mūs šī nākotne ved. Saskaņā ar Ungārijas prezidentūras mērķiem eh, mums vajadzētu runāt gan par pagātni, gan par nākotni. 19. janvārī Orbans Viktors, prez, eh, Ungārijas valdības vadītājs, iepazīstina Eiropas parlamentu ar savu darbu programmu, sakot, ka, lūk, viens no svarīgākajiem elementiem prezidentūras darbā būs Roma integrācijas stratēģijas pieņemšana, jo Eiropa būs spēcīga un stipra tikai tad, kad tā varēs aizsargāt arī visvajākās, visviskam pakļautākās grupas un integrēs tās visā plašajā sabiedrībā. Un mēs būtu ļoti lepni, ja mēs visi laikā līdz Ungārijas prezidentūras noslēgumam varētu šo stratēģiju pieņemt. Un tam, prot, tas, protams, varēs notikt tikai iesaistoties ar Eiropas parlamentam. Paldies komisijai, parlamentam, kas izrādījuši milzīgu apņemšanu šīm, apņemšanu šīm mērķa sasniegšanai. Un Ungārijas prezidentūra pilnīgi noteikti darīs visu, kas tās spēkos, lai šo mērķi izpildītu. Paldies par jūsu labiem vārdiem, par šī Romu genocīdu faktu atzīšanu kopienas Eiropā, ne tikai Roma, bet arī citi eh, palīdz veidot šo kultūru par tādu daudzkrāsainu kultūru, kādu mēs to pazīstam Eiropā. Paldies! Thank you, Madam Ministra. Liels paldies, ministras kundze! Maros Šefčovičs, vicepriekšsēdētāja kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie parlamenta deputāti! Pirms dažām dienām parlamentā mēs pieminējām uh, holokausta piemiņas dienu kopā ar holokaustu pārdzīvojušiem. Un komisijas vārdā es gribētu izteikt atzinību, ka šodien mēs arī pieminam genocīda upurus. Pēc tam, kad es devos Osvienčiem un Jadvašem uh, uz uh, šiem holokaustu muzejiem, es domāju, ka ik viens, kas uz turien ir devies, ir šokēts uh, par šiem briesmīgajiem notikumiem. Un tie, kas ir devušies uz bērnu paviljonu Jeruzalemē visi atzīs, ka jūs dodaties prom no šīs vietas um, tik uh, šokēti un neticat, ka šādi gadījumi ir notikuši Eiropā un tikai pirms 60-70 gadiem. Tādēļ mums jārunā par šiem jautājumiem un mums ir jāmāca mūsu bērni, bērniem šī skumjā vēsture, jo jūs jau zināsiet, ka vēsturē ir tendence atkārtoties. Tādēļ mums ir jāpārliec, pilnīgi jāpārliecinās, lai šādas briesmas Uh, visi atcerētos un lai tas nekad neatkārtotos. Cīnīsimies uh, visi kopā ar pagātnes rēgiem. Vēsture mums ir uh, iemācījusi uh, to, ko var izdarīt uh, netolerances trūkums un uh, naids starp rasēm. Un tādēļ nepieciešams stiprināt minoriša, minoritāšu tiesības un aizliegt diskrimināciju. Un visi šie aspekti ir pielīdzināmi Romām. Uh, Nav pieņemama, ka 21. gadsimtā uh, Romu tautības cilvēkiem vēl aizvien ir jācieš no diskriminācijas balstoties uz viņu um, piederības. Un pārāk daudz Romu cilvēku vēl aizvien cieš no diskriminācijas, aizspriedumiem, pārāk daudz vēl aizvien uh, dzīvo uz ielas tā vietā, lai dotos uz skolu, uh, pārāk daudziem Romām vēl aizvien nav dota, uh, dota iespēja strādāt un pārāk daudz sieviešu cieš no vardarbības Romu iekļaušana ir viens no Eiropas Savienības mērķiem un tādēļ nepieciešams, lai kopā strādātu Eiropas Savienības institūcijas, pilsoniskā sabiedrība un vietē un reģionāla līmeņa iestādes. Eiropas Savienības mērķis ir uzlabot Romu uh, cilvēku situāciju, jo īpaši sociālo un ekonomisko uh, integrāciju. Uh, Tas ir mūsu ilgtermiņa mērķis, un mēs strādāsim, lai to sasniegtu. Bet mums ir jāatzīst, ka atbildība par Romu integrāciju lielā mērā ir dalību valstu rokās, un tādēļ esam uh, Uh, piedāvājuši konkrētu pasākumu plānu, lai šī politika būtu efektīvāka, un tas ir pagājušā gadā pieņemtā ziņojumā. Tas ir pirmais politikas dokuments, kuru uh, centrālā, centrālais temats ir Romu tautības cilvēki, bet mūsu izvērtējums norāda, ka dalību valstīm ir jāturpina strādāt, lai padarītu Romu integrācijas politiku efektīvāku, un tādēļ komisija sastrādājoties ar Ungārijas prezidentūru aprīlī pieņems Eiropas ietvar dokumentu attiecībā uz Romu integrācijas stratēģiju, kur būs priekšlikumi, kā risināt ar izsl Romu izslēgšanu saistītās problēmas. Dāmas un kungi gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Eiropas komisijai bū, uh, cilvēktiesību aizsardzība Eiropā un visu cilvēku integrācija sabiedrībā ir būtiskākais mērķis, un mums jāpārliecinās, lai vēsture nekad neatkārtos tos. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Thank you, Ms. Liels paldies vicepriekšsēdētāja kungs no Eiropas komisijas. ETP grupas vārdā Livija Jarokas kundze lūdzu. Tisztelt államtitkár asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Ministra kungs, cienītie kolēģi, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā gribētu izteikt pateicību par to, ka Eiropas parlamentā pirmo reizi mēs pieminam uh, Roma holokausta upurus. Manuprāt, tas ir mūsu uzdevums atcerēties pagātni un mācīties no pagātnes kļūdām. Mums ir jā, jāstrādā kopā, lai izmantot pagātnē gūto mācību, un tas ir jā, jāiekļauj visu mūsu kolektīvajā atmiņā. Es zinu, ka ir ļoti daudz pētniecības institūtu, kas sniedz milzīgu ieguldījumu uh, šajā darbā, skatīties tātad, kas notika pagātnē un izmantot to nākotnē. Es domāju, ka visām Eiropas valstīm ir jāpalūkojas uz mūsu kopējo gadsimtiem garo vēsturi ar Romu kopienā mūsu valstīs. Un tagad mums ir iespēja stiprināt šo iniciatīvu, jo Romu kopienas iedzīvotāji ir brīvi un pilntiesīgi Eiropas pilsoņi. Es patiešām nedomāju, ka mums bū, viņiem būtu jābūt kam mazāk. Un ja mēs palūkojamies uz šiem kopējiem uh, pagātnes gadsimtiem, tad uh, Romas vienmēr ir demonstrējuši lojaltāti. Izslēgšana, sociāla izslēgšana ir uh, viens no tiem um, skumjākiem rezultātiem šiem smagajiem pagātnes gadsimtiem. Mums nā, nākotnē ir jāveido kopā uh, visai sabiedrībai kopā, un, dom, un tā kā mēs visi zinām, kas noticis pagātnē, mēs patiešām ceram, ka mums izdosies sastrādāties, jo tikai tā mums izdosies panākt um, rezultātus. Mums ir jādara viss, ko varam pašiem savā personīgajā dzīvē, savās kopienās, lai panāktu un nonāktu labākā pasaulē. Mūsu nācijas var turēties kopā, uh, Uh, kopīgi raudzīties uz svarīgiem ar ticību saistītiem jautājumiem. Turklāt gribētu vēl piemetināt, ka pēc divām nedēļām mēs a, uh, pārskatīsim Romas stratēģiju, un es patiešām ceru, ka beidzot a, uh, tur panāksim progresu. Paldies! Dziękuję koleżance za wystąpienie. Paldies! Liels paldies par šo komentāru. Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā grupas uh, vicepriekšsēdētājs Svoboda kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies par jūsu paziņojumu un paldies arī padomes prezidentūrai un komisijai par viņu paziņojumiem. Gribētu pateikties tiem, kas ieteica noturēt šādas debates, jo īpaši Kinga Guns. Kā jūs priekšsādātāji teicāt, tad uh, Romu genocīds bieži vien nav starmešu gaismā, ja mēs runājam, uh, piemēram, par uh, pret ebrejiem veikto genocīdu. Daudzi cieta no nacistu paveiktajiem noziegumiem un gribētu šeit pieminēt, piemēram, arī homoseksuāls cilvēkus. Labākais veids, kā pieminēt šos upurus, ir raudzīties nākotnē. Šodien mēs nevaram būt apmierināti ar to situāciju, kādā dzīvo Romi mūsu kontinentā. Viņi vēl aizvien cieši no diskriminācijas, no aizspriedumiem. Un kad kāda valsts apsver to, ka nevajadzētu izmantot uh, vārdu Roma, bet čigāns, nu, tas nozīmē, ka mums vēl aizvien ir kas jādara cīņā pret diskrimināciju. Mums jācīnās pret diskrimināciju, nevis jāpiemērojas tai, mainot vienkārši vārdu, ar ko mēs šos cilvēkus uzrunājam. Vēl joprojām mēs eh, cīnāmies ar lielām problēmām. Uh, šis eh, diskriminācijas cikls uh, turpinās un turpinās, un uh, tas tā arī netiek pārauts. Joprojām daudziem bērniem ir jāmācās atsevišķās skolās, un es esmu arī ļoti pateicīgs tam, ka Ungārijas prezidentūra ir pievērsusies šim jautājumam, jo visas tās dostarpības, kas pastāvēja, cerams, tiks izskaustas vienojoties par šo jautājumu. Jau kādu laiku Mēs uh, esam sazinājušies ar Mar Ginteru Grāsu, kas ir arī uh, dibinājis Romu atbalsta sabiedrību, un viņš ir savos romānos rakstījis, ka čigāni ir tādi paši eiropieši kā visi pārējie. Un, uh, apvienotajā Eiropā nevajadzētu radīt kaut kādu milzīgu birokrātisku mehānismu. Ir jāparūpējas par uh, to, lai arī čigāni varētu baudīt visas pārobežu mobilitātes iespējas. Uh, Eh, no Rumānijas līdz pat Portugālei visos kontinentos, visās valstīs jātiek garantētām viņu tiesībām. Un ir jāparūpējas, lai visi romtautības cilvēki justos mājās, neatkarīgi, justos kā mājās neatkarīgi no tā, kur viņi atrastos, nebaidoties atkal tapt izraidīt no kādas valsts. Ja mēs to varēsim panākt, tad mēs varēsim viņiem atmaksāt uh, to milzīgo parādu, uh, izskaust to kaitējumu, ko viņiem otrā pasaules kara laikā nodarīja nācisti. Paldies! Dziękuję koledze za wystąpienie. Pani Renate Weber. Liels paldies! Renāte Vēber no Liberāļu un Demokrāta apvienības grupas lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Runājot par uh, pret Romām veikto genocīdu, uh, to, var, to, to var nosaukt par elli zemes virsū, un tas ir tieši tas, kas bija jāpiedzīvo cilvēkiem. Simtiem tūkstoši cilvēku tika nogalināti tikai tādēļ, ka viņi bija uh, Romas etniskās grupas pārstāvi. Mēs īsti nezinām, cik. Um, Holokausta muzejs uh, Vašingtonā uzskata, ka tas ir uh, aptuveni ceturdaļ miljons. Uh, Uh, citi dati norāda, ka tie, tas varētu būt miljons romu, un tas nozīmē, ka nepietiekamā veidā ir apzināti uh, pret romām veiktie, uh, veiktā holokausta upuri, un vēl aizvien šie cilvēki uh, ir tikuši diskriminēti vai vienkārši ignorēti. Un tieši šī iemesla dēļ šodienas Eiropas parlamenta deklarācija uh, um, no priekšsēdētāja lūpām ir vēsturisks brīdis, bet mums nevajadzētu aprobežoties un tam būtu jāsako konkrētiem pasākumiem gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī dalību valstīs. Ir nepieciešams, lai šāda veida atzīšana par uh, Uh, pret Romām veikto genocīdu tiktu veikta kat, visās dalību valstīs. Un turklāt uh, mums jāveicina informācijas aprite par šo vēstures uh, skumjo brīdi Eiropas pilsoņu vidū, lai arī skolēni Eiropas skolās mācītos par šo holokaustu un gadsimtiem ilgo vēsturi, kad um, Romas uh, bija kā vergi daudzās valstīs. Un tas jādara līdz brīdim, uh, kad um, būs panākts mērķis, kad uh, būs vienlīdzīga situācija, būs uh, pozitīvi rezultāti cīnoties pret re, ra, rasismu un uh, panākta Romu iekļaušana sabiedrībā. Paldies! Much, manam. Paldies! Katrīna Grēz lūdzu. Ar prieku esmu, ar prieku uztver jūsu paziņojumu un pavisam personīgi saku jums priekšādātāji paldies par šī fakta atzīšanu. Čigānu genocīda atzīšana ir vēsturisks mirklis miljoniem cilvēku, vienalga vai tie būtu cinti, romi, manuši vai citi šie nomadnieki, ceļotāji simtiem tūkstoši viņu vecāku tika noslapkavot šajos drūmajos kara gados, un bieži vien uh, tas pat netika pieminēts, bet tas ir vēsturisks mirklis ne tikai viņiem, tas ir mums vēsturisks mums visiem Eiropas pilsoņiem. Mums jāatceras, ka cigāni, čigāni bija pirni, pirmie, kas gāja pāri Eiropas robežām un veidoja šo kopīgo telpu Eiropā. Un šodien eh, ar desmit, miljonu, desmit miljoniem pārstāvi tā ir lielākā vēsturiskā minoritāte, un viņi veido daļu no mūsu vēstures. Bija pēdējais laiks, kolēģi, beidzot atkal pieminēt šos cilvēkus, dot viņiem pašpaļāvību un uh, darīt to institucionālā veidā. Jāizbeidz šie aizspriedumi, šie, kas tiek vērsti pret uh, romiem, ko šis otrais pasaules karš vēl tikai pastiprināja. Aizmirsīsim, šo, aizmirsīsim šīs atšķirības, jo klusēšana būtu grēks. Čigānu genocīds pilnīgi noteikti ir vēsturisks mirklis, kas ir jāpiemina. Tam jākļūst par vienu no vadlīnijām mūsu nākotnes ceļos Visu parlamentu deputāti pagājuši nedēļa arī Bundestāga deputāti atzina šo faktu. Viņi skatās vēsturē sejā un atzīst šo genocīdu. Tā ir, tas ir pirmais solis, pirmais to, solis ceļā uz mūsu pilsoņu cienīšanu. Šis ceļš vēl garš mums priekšā. Mums eh, jāturpina nodrošināt viņu tiesības visās dzīves jomās. Paldies! E, dziękuję pani za wystąpienie. Kol... Liels paldies. Marek Migalski no konservat, e, konservatīviem un reformistiem. Liels paldies priekšsēdētāji. Tas, ka Romas bija genocīda upuri otrā pasaules kara laikā, ir tikpat acīm redzams fakts, kā tas, ka ebreji cieta no genocīda. Un visi, kas uh, noliedz šo faktu, arī pret viņiem būtu jāvērš tieši tādā pašā veidā, kā pret tiem, kas noliedz holokaustu. Kolēģiem ir taisnība sakot, ka Romas ir trešā lielākā etnisko upuru grupa. Poļi bija otrā lielākā grupa, un mums vajadzētu atcerēties un pieminēt visus holokausta upurus otrajā, pas otrajā pasaules karā. Tas, kas notika Aušvicā un koncentrācijas nometnēs, kā arī slepkavības katiņā un visi šie briesmīgie noziegumi, kas notika šo dažu gadu laika posmā, tas uh, ir jāatcerās un jāpiemina, lai šāda vēsture nevarētu atkārtoties. Parlamentam ir gan morāls, gan ētisks pienākums uh, pārliecināties, lai mēs pieminētu šos uh, notikumus, un šī debatas šodien ir arī daļa no šī procesa. Paldies! Liels paldies! Kornēlija Ernsta lūdzu tagad. Paldies, dāmas un kungi! Mēs šodien piedzīvojam patiešām nozīmīgu vēsturisku brīdi, proti pieminot Romu, pret Romām vērsto holokaustu. Uh, Otrajā pasaules karā. Es jums eh, vēlējos eh, pastāstīt, eh, ko 43. gadā uh, uz Aušvicu rakstīja kāds 14-gadīgs vācu zēns. Viņš rakstīja, es savus vecākus esmu atkal atradis, mēs atrodamies ceļā uz koncentrācijas nometni, un es esmu tik spēcīgs iekšēji, ka es pat vairs nebaidos no nāves. Uh, sveicieni visiem uh, uz tikšanos debesīs. Roberts. Uh, Šis bērns, tāpat kā uh, apmēram uh, pusmiljons Romu, gāja bojā koncentrācijas nometnē. Viņš nekad vairs neatgriezās no tās. Un uh, tas, kas notika Tobrīd tas bija briesmīgi. Tagad, 66 gadus pēc šiem šausmīgajiem notikumiem, īstenībā visa patiesība vēl nav izrunāta. Un ļoti daudz, kas tiek uh, nogludināts vai notušēts, bet šī vēstures lapuse uh, nedrīkst tikt notušēta. Mums ir jāatzīst arī tie noziegumi, kas ir veikti pret romiem un citām mazākumtautībām, lai šāda vēsture nekad neatkārtotos pret uh, kūdīšanu, pret naida uh, rīdīšanu, pret rasistiskiem uh, izlaicieniem mums ir jācīnās. Un uh, pret to mums ir jācīnās pilnīgi visur. Ir jābūt šai pilsoniskajai drosmei stāties pretī netaisnībai. Īsnībā brīvība un demokrātija nav tikai dažu cilvēku privilēģijas, bet uh, visiem uh, pienākošās privilēģijas. Paldies! Dziękuję. E, pani Paldies! Savēls kundze lūdzu. EFD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlējos pievienoties saviem kolēģiem, kas jau izteicās. Romu tautība arī ir veidojusi Eiropas kultūru, Un priekšsēdētāja kungs, visas programmas, kas ir veltītas Romu integrācijai Eiropas Savienībā, tās ir programmas, ko piedāvā Eiropas komisija. Visām šīm programmām ir kaut kas kopīgs. Jo, proti, tur uh, bieži vien parādās vārdi sociālā izstumtība, bet, jā, varbūt formulējumam nav nevainas, bet varētu kaut ko grozīt, proti komisija varētu pieņemt iniciatīvu, kas būtu veltīta tikai un vienīgi romiem, nevis uh, visiem cilvēkiem, kas ir cietuši no sociālās atstumtības, bet uh, tādu programmu, kas būtu piemērota tieši šai kopienai, un to varētu īstenot nacionāla un Eiropas līmenī, tādā veidā palīdzot šiem cilvēkiem. Paldies! Paldies, kundze! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu. Paldies uh, eh, padoms priekšsēdētājs kundzei, paldies komisāru kungam un paldies kolēģiem par viņu uzstāšanos. Šīs bija debats, kas bija ļoti nozīmīgas uh, katram no mums atsevišķi un visam Eiropas parlamentam kopumā. Tagad debats par šo jautājumu esam beiguši. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie. Nākamais darba kārtības punkts ir gatavošanās Eiropadomas 2011. gada 4. februāra sanāksmei. Uzklausīsim padomi un komisiju.